Kirjas kolēģis, I think we can. Godātie kolēģi, domāju, ka varam sākt darbu. Un darba kārtībā ir devītais punkts. Deleģēto un īsten, aktu un īstenošanas pasākumu pārbaude. Lūk, 13. šāds um, gadījums, kad varam pārbaudīt šos jautājumus Tas ir tāds jauns, jaunieviesums mūsu darba metodē, domāju, visai svarīgi, ka varam to darīt. Mēs to uzskatām par ļoti svarīgu, lai viss tiktu rīkots efektīvi un tiktu izmantots parlamentu pārbaudas funkcijas. Publiskas diskusijas, galu galā parlamentam ir ļoti svarīgi, un, tikai, un tieši tā mēs varam īstenot savu demokrātisko pārbaudu. Šodien pievērsīsimies maksātnespēju divu tiesību aktiem. Iepriekšējo reizi apspriedām galveno deleģēto regulu 2014. gada 10. oktobrī. Un šodien darba kārtībā deleģēt, deleģētie akti, ar ko groza deleģēto regulu 2014. gadā, un tās galvenais elements ir infrastruktūras aktīvu klases, jeb kategorijas ieviešana maksātnespējas ietvarā pārbaudas periods parlamentam un padomē attiecībā uz um, deleģētiem aktiem ir trīs mēneši. Nu, un pēc diskusijām jūs jau redzēsiet, ka saruna vedēja komanda ir lūgusi šo termiņu pagarināt. Un arī izskaidrojusi savu, savu nostāju. Nu, šai saistībā došu vārdu referentam Balskungam. kungam bet mūsu vidū vēlos sveikt arī Natāliju Beržer, kas ir no FIZMA ģenerāldirektorāta un strādā EJAPA. Lūdzu, Burhard, tev vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šorīt eh, man ir eh, pāris komentāri. Pirmkārt, pārdomas par infrastruktūras investīcijām. Komisija, kā jau pieprasīja Ekon, ir uh, rīkojusies un ir ierosinājusi uh, savu attiecīgu investīciju infrastruktūru, kas uh, paredz konkretizēt noteiktas risku kategorijas, un Tautas partija šo priekšlikumu ir atbalstījusi. Uh, Un, diemžēl, šis viss nenotika pietiekami saulēcīgi, lai mēs pagūtu paveikt darbu līdz 15. gadam, un, protams, ka šie pārbaudas termiņi ir jau zināmi un nenāk kā pārsteigums. Tomēr mūs pārsteidz, ka komisija tagad pieprasa jau nākamos plānus attiecībā uz infrastruktūru. Uh, Es uzstāju uz to, ka komisijai ir jāpabeidz darbs uh, pie šiem plāniem vispirms. Tāpēc uh, likumdevējs vēlas zināt, uh, kāpēc ir nesen ieplānoti grozījumi šajā tēmā, kā šīs izmaiņas izskatīsies un kā tās iederēsies visā kopējā paketē. Runājot par deleģēto tiesību aktu procedūru, Mēs no tautas partijas eh, neesam apmierināti ar to, ka komisija ir eh, iesniegusi savus priekš eh, likumus šajā vienotajā kopumā. Un šis deleģētais akts savā darbībā pārsniedz investīcijas infrastruktūrā, tas ir jāņem vērā. Uh, Mūsu pārliecība ir eh, tāda, ka vispirms ir jātiek galā ar eh, deleģētā akta grozīšanu un tikai tad ir jāpievēršas uh, regulai direktīvai kopumā. Un, uh, mēs neesam saņēmuši nekādus uh, tiesību akta grozījumus. Uh, uzmetums, un šeit parlamentam ir tikai novērotāja status. Tāpat arī nav notikušas pienācīgas konsultācijas ar AJOPA, un es šajā sakarā būtu priecājies, ja komisija mūsu rīcībā varētu nodot dokumentus, par to, kāda tad ir Ajopa nostāja šajos jautājumos. Un visu beidzot, jūs jau zināt, ka es atbalstu kapitāla tirgus savienību, taču kapitāla tirgus savienība nevienmēr ir pietiekams eh, pamatojums grozījumu veikšanai. Un eh, šī kapitāla tirgus savienība automātiski nedod nekādu zaļo gaismu komisijai uh, Un ja šajā kopdarbības eh, procedūrā tas netika ņemts vērā, tad man ir jāteic, ka mm, komisija riskē ar to, ka viņai tiks parādīta stopzīme. Ir svarīgi, lai nākotnē pārstāvētu plānošanas drošība, noteiktība. Solvencija 2 ir eh, piecu gadu laikā jāsāk eh, darboties un uh, Solvency 2 piemērošana nozīmēs eh, ievērojumu pārorientēšanos eh, uz risku balstīt regulējumu virzienā un ir nepieciešama juridiskā noteiktība attiecībā uz piemērotību, attiecībā uz īstenojumiem tiesību aktiem, un es uzskatu, ka līdz ar to šeit mēs nedrīkstam radīt nestabilitāti ar tiesību aktu grozīšanu Eiropas parlaments nedrīkst pieļaut to, ka komisija ignorē attiecīgo mandātu un brīvi interpretē uh, pilnvars. Un uh, ir nepieciešams, lai parlaments uh, arī eh, tikt iesaistīts šajā procesā, runājot par tiesību aktiem un eh, to uzmetumiem. Un eh, jāteic, ka parlaments būtu vismaz pelnījis to, lai ar viņu konsultētos parlaments un mūsu komiteja automātiski nepieņem visu, kas tiek pasniegts ar kapitāla tirgus savienības etiķeti. Tāpēc es gribētu uzdot jautājumu komisijai. Kā komisija plāno nodrošināt to, ka parlaments jau no paša sākuma tiek pilnvērtīgi iesaistīts darbā? Otrais jautājums. Kā komisija plāno nodrošināt to, ka. Um, ka šis uh, līdz likumdevēja viedoklis tiek respektēts arī trialogā. Tālāk, kā komisija plāno nodrošināt to, ka šī direktīva netiek grozīta pirms tā tiek eh, pilnvērtīgi īstenota? Tālāk, kā komisija plāno izveidot drošu regulējumu pamatu, lai uh, svarīgie elementi varētu darboties uh, pirmā pīlāra ietveros. Paldies! Thank you. Lielas paldies. Nu tad domāju, laiks dot vārdu komisijai. Došu vārdu tāpēc Natālijai Beržerai. Lūdzu. Lielas paldies priekšādātāju Gvaltjērī. Komisija valsts saglabāt pašreizēju mirklē sasniegtu mērķus, kas noteikti Eiropas investīciju plānā un tāpat arī kapitāla tirgus savienības projekta. Abas šīs iniciatīvas saņēma atbalstu no parlamenta, un parlaments lūdz komisiju jūlijā nākt klajā ar likumdošanas un nelikumdošanas priekšlikumiem pēc iespējas ātrāk, lai pilnībā izveidotu integrētu ES kapitāla tirgu. Viens būtisks veids, kā virzīties uz priekšu un veicināt darbi, darbvietu radīšanas izaugsmi un izaugsmu kopumā, ir veidot ārpus banku finansējumu, kas atbalstītu investīcijas Eiropā. Zaļā grāmata par kapitāla tirgus savienības veidošanu, kas tika laists klajā 2015. gada februārī, ierosināja, ka ir vajadzīgs tālāks darbs, lai identificētu zemāku riska infrastruktūru um, parādu vērtspapīrus vai, ka, vai kapitāla um, vērtspapīrus iespējamais uzlabojums Eh, tika uzsvērts arī vēstulē, ko nosūtīja priekšādātājs Gvaltjērī 2014. gada vēstulē Lordam Hīlam. Pēc tam, kad tika pieņemta pirmā maksātnes pēc divi deleģētā regula savā rezolūcijā, kas tika pieņemta 25. gada jūlijā par kapitāla tirgus savienību, parlaments uzsvēra, ka parlaments uzskata, ka ir vajadzīga pozitīva vide veiksmīgai MVU finansēšanai, un tam nepieciešams MVU pie, piemērot ekonomiskie un regulējošie apstākļi. Kopš tā brīža Eiropa ir veikusi daudz darba, strādājot pie infrastruktūras, un komisija ir pieņēmusi rīcības plānu par kapitāla tirgus savienību, turklāt eh, arī šos grozījumus deleģētajos aktos. Skatoties uz vispārējo kontekstu, apdrošinātājs astoms ar zemu procentu likmi vidu un tāpēc tiem nepieciešams dažādot savas investīcijas. Piemēram, investējot tādās aktīvu kategorijās, kas dod gan peļņu, gan vienlaikus piedāvā investīciju drošību. Lai varētu izpildīt savas ilgtermiņa saistības, Eiropas apdrošinātāji šobrīd pārvalda apmēram 10 triljonus eiro vērtus aktīvus, un tāpēc viņu rīcības izmaiņas investīciju jomā var pilnīgi noteikti palīdzēt tautsēmniecībai. Šo prioritāšu konverģence pamato to papildus darbu, kas tika veikts pie maksātnespējas divi, lai tālāk izstrādātu kapitāla pietiekamības prasības, tā kā to pieprasīja pašreizie apstākļi. Līdz ar to maksātnespēja divi būs pilnībā piemērojama sākot ar nākamā gada 1. janvāri, un ņemot vērā, kādas pilnvaras tiek piešķirtas no līdzlēmēja puses, komisija grasās uzlabot kopēju ietvaru pirms tiek spērts šis pēdējais solis. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, lai apdrošinātāji varētu dot savu ieguldījumu investīcijās projektos, kas ir vajadzīgi mūsu ekonomikai, vienlaikus saglabājot arī piesardzīgu drošību regulējošā ietvara kontekstā. Par procesu runājot, komisija lūdza konsultācijas no EIOPA, kas savukārt 2015. gada laikā strādāja pie infrastruktūras investīciju pētīšanas, un tā pamatā bija publiskas konsultācijas. Grozījums tika pieņemts septembrī un tika cieši saskaņots ar EIOPAS konsultācijām un rekomendācijām. Tāpat arī notika konsultēšanās ar eksperta grupu, EIOPU un EKONU. to komisija uzskata par būtisku ieguldījumu kopējā rīcības plānā attiecībās kapitāla tirgus savienību. Šis grozījums maksāt nespēja divi deleģētajā regulā nāk klajā ar jaunām riska kategorijām, infrastruktūra investīcijām, kur, piemēram, ir paredzama peļņa, kas tiek identificēta pamatoties uz kritērijiem, kas ietver mm, biznesa modeļu pārvaldības un pieejamo garantiju izpētīšanas, lai pārliecinātos, ka riska profils ir labvēlīgs attiecīgā kategorija tiek ļoti piesardzīgi noformulēta un netiek ierobežota uz kādu konkrētu sektoru, tā veidā ļaujot investīcijām notikt gan digitālos, gan novatoriskos projektos, kas mums ir vajadzīgi. Nu, piemēram, ņemot vērā, kādi ir mērķi eh, Eiropa 2020 stratēģijā, kur tiek runāts par viedu, ilgtspējīgu un visietverošu izaugsmi attiecīgā infrastru, attiecīgās infrastruktūras investīcijas gūtu priekšrocības no labvēlīgas kalibrācijas salīdzinājumā ar tām investīcijām, kas šai kategorijai nepiekrīt. Un līdz ar to būtu par 40% samazinājums um, kapitāla un ne un parādu vecpīriem bez reitinga, un par 30% mazāks investīciju parādu vecpīriem. Šī jaunā kalibrēšana ir pamatota uz Eiropas rekomendācijām un ļauj novērst pašreizējās barjeras apdrošinātājiem drošos infrastruktūras projektos. Konkrētas risku pārvaldību prasības pārliecinās, ka no, tiek, note, tiek veikta uzraudzība no apdrošinātāja puses, piesardzīga rīcība līdz ar to ir finansiāli pamatota un samērīga, ņemot vērā, ka ir jāveic, protams, attiecīgā iespējamības izpēte, jebkurā gadījumā attiecībā uz šādām investīcijām. Šis grozījums turklāt paredz papildus mērus, kas paredzēti, lai atbalstītu investīcijas infrastruktūrās un MVU Katram gadījumam atsevišķi piemērotas piesardzības principi tiek piedāvāti ilgtermiņa, Eiropas ilgtermiņa investīciju fondam LTIF, kuras mērķis galvenokārt ir veikt infra, investīcijas infrastruktūras projektos un uzņēmos, kam vajadzīgs ilgtermiņa finansējums. Šāda veida pasākums ļauj savākt līdzekļus eh, saskaņā ar 29. aprīlī pieņemto regulu. Pašu kapitāls eh, līdz ar to varēs saņemt finansējumu vispiemērotākajā veidā, nu, piemēram, ar attiecīgi kapitāla vērtspīriem vai attiecīgām infrastruktūras, um, infrastruktūras vērtspīriem. Šāda veida niansējums ļaus mazākiem apdrošinātajiem veikt investīcijas infrastruktūras projektos. Turklāt, kapitāla vērtspīri, kas tiek tirgoti MTF, jeb daudzpusējā tirzniecības iestādēs, arī tiks e, pakļaut tādam pašam ietveram, kā, piemēram, biežāk kotētie kapitāla vērtspapīri. Un tas e, līdz ar to pakļaustos jauniem noteikumiem, kas paredzēta direktīvā un regulā. Turklāt papildus šiem pārējais mēriem papildus šai instenošanai tiek paredzēti pārējas e, pasākumi, tā lai nebūtu tā, ka rodas kaut kāda veida motivācija neveikt investīcijas MBU kalibrēšana, kas tiks piemērota biežā nekotātiem vērtspīriem, līdz ar to gūs priekšrocības no šī septiņu gadu papildus pārejas pasākuma. Un pēc tam, attiecīgi, tiks precizēta tālāk šis pasākuma piemērošana. Tālāk pārliecināsies, lai notiek pirmā līmeņa pārejas mēru atbilstīga īstenošana. Šis uzlabojums piedāvās eh, labvēlīgu ekonomikas un regulējošo vīdi maziem un novatoriskiem uzņēmumiem, kas, kuriem šobrīd ir vajadzīgs vairāk finansējumu, tieši tā kā to parlaments uzsvēra jūlijā. Šis pasākums aprobežosies tikai ar kapitāla vērtspapīriem, kas iegādāti līdz 2016. gada 1. janvārim. Un lai arī šīs investīcijas pārstāv ierobežotu daļu no kopējā apdrošinātā 10 triljonu aktīvu portfeļa. Tas tomēr varētu radīt būtisku uzlabojumu apstākļos MVU. Secinājumam var teikt, lūko, šis grozījums maksātnespēja divi deleģētie aktī, aktā tiek gaidīts ar nepacietību, un tas parādīs, ka Eiropas iestādes spēja rēģēt savlaicīgi tajā brīdī, kad situācija liecina par to, ka noteikums ir iespējams uzlabot. Tas turklāt pieļaus veikt būtiskas investīcijas infrastruktūrā un ļausies, ļaus izvairīties mums no uh, tā, ka MVU investīcijas netiek veikts, vienlaicīgi pārliecinoties, ka tiek ievērots piesardzības principi no apdrošinātāja puses. Šāda veida mērķiecīgs grozījums bija pēdējā iespēja tālāk precizēt maksātnespēju divi ietvaru, pirms tas pilnībā stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī. Daļa no šī darba efektivitātes izriet no šī tiesību akta daļas savs savlaicīgas pieņemšanas un, protams, nepieciešams, lai arī šie, šīs šie noteikumi savlaicīgi stājas spēkā. Ir veikti pie sagatavošanās darbi, un tagad ir vajadzīgi paredzam regulējoši vidi. Virdoties uz priekšu, komisija apsvērs iespējas šai ietvarā atbilstīgi visiem apsvērumiem, kas izteikti, un pamatojoties uz līdzlēmēju paustajiem eh, lēmumiem. Un, protams, par to tiks spriest tajā brīdī, kad tiks notiks standarta formulas pārskatīšana, ko paredzēts veikt 2018. gadam. Paldies par uzmanību. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Natālija. Tālāk dosim vārdu Justinam Rējam no Ejopas, lūdzu. Lielas paldies priekšādātājiem. Jopa vēlas uzteikt Eiropas Savienības iniciatīvas, lai uh, strādātu pie ilgspējīgiem risinājumiem, investīcijām, kas nodrošinātu atbilstīgus biznesa modeļus, bet tāpat Komisija ir norādījusi, ka šādām investīcijām ir jāatspoguļo attiecīgie riski. Un tā mēs varam panākt arī apdrošinātāju ilgtermiņa uh, atbildības uh, nostiprināšanu un portfeļu diversificēšanu, bet jāsaprot, ka infrastruktūras projekti var būt ļoti sarežģīti un uh, tur var būt nepieciešams arī risku pārvaldības zināšanas Komisija jau ir uh, konsultējusies ar JOPU šajā jautājumā. JOPU ir ierosinājusi tādu granulārāku pieeju, mm, darbojoties attiecīgi solvencija divi standarta formulai infrastruktūras un investīciju projektiem. Saskaņā ar IOPAS uh, ieteikumu atbilstošiem uh, infrastruktūras projektiem uh, ir eh, jānodrošina noturība pret stresu un arī eh, attiecīgs noturīgs ietvers. Un eh, šie Jopa ierosina arī noturīgus stresa pārvaldības prasības un aicina izveidot rakstveida procedūras, lai uzraudzītu uh, situāciju un veikt uh, arī regulārus uh, noturības pārbaudes uh, naudas plūsmām. Jopa ir uh, aktīvi piedalīsies procesā un analizējot uh, šo jautājumu padziļināti, es varu teikt, ka mūsu padoms ir uh, ļoti līdzsvarots. Paldies! Tagad Es eh, varu izteikties savas grupas vārdā, mūsu ēnu referenta šeit nav, un tad varēs izteikties politisko grupu pārstāvi un atkal runāt referents. Personally. No savas puses un arī sociāldemokrāta grupas vārdā. Mēs apsveicam šo deleģētu aktu, mēs eh, lūdzām tādu sagatavot, un šī ir daļa no tiem pūliņiem, kas tiek pielikti, lai mēģināt uzlabot eh, to nepiemēroto pamudinājumu modeli, kurš darbojās finanšu tirgu, un es domāju, ka mudinu, pamudinot, eh, veicinot ilgtermiņa investīcijas, domāju, ka likviditātes riski un riska tādi ir eh, dažādas lietas līdz ar to personīgi no savas puses vēlos sacīt, ka ar izbrīnu dzirdēju, ka sarunu grupās bija visai saspringtas sarunas, un arī jānorāda, ka parlamentam ir informēšanas tiesības šajā sakarā, un arī ar nožēlu paužu, ka specifiskie referenti jautājumi nesaņēma atbildo komisijas puses. Eh, neraugoties to, ka argumenti bija ļoti labi šim eh, pamatā šim dilģētajam aktam un netika saņemta atbildes specifiskiem referenti jautājumiem attiecībā uz eh, parlamenta konsultēšanas un informēšanas kārtību. Tas, manuprāt, ir ļoti nozīmīga lieta. Es varu saprast sarunu grupas vilšanos attiecībā uz procedūru un tāpat tīri personiski, es domāju, ka ņemot vērā šī deleģētā aktā nozīmi e, ilgtermiņa investīcijās EFSA, LTIF un citur, ir ļoti būtiski tas, ka mēs kā parlaments īstenojam savu lomu. Tāpat arī es domāju, ka ļoti rūpīgi kā parlamentam mums ir jāpārdomā par to, lai varētu nošķirt to, kas attiecas uz pilnīgu informāciju un iesaistīšanos un eh, negaidītām sekām eh, saistībā ar um, to, kā tiek kavēta atsevišķu būtisku elementu iestrādāšanu mūsu eh, kopīgajā stratēģijā. Šis ir tā politisks jautājums, ko es gribu norādīt gan komisijai, gan sarunu grupā, jo Un šķiet, ka nākošais runātājs būs tagad Ašnēs Fā. Paldies, priekšsēdētāji. Mana grupa labvēlīgi raudzās uz um, šo labvēlīgo attieksmi pret infrastruktūru, un mēs atbalstām tās ieviešanu. Infrastruktūra ir būtiska ekonomikas atveseļošanai, un mēs atbalstām jebkādus saprātīgus pasākumus, lai šo veicinātu. Uh, Tāpat arī komisija pagājušo mēnesi aicināja EIOPU sniegt e, savu atzinumu. Mēs ceram redzēt e, šī procesa rezultātus un ceram arī, ka varēsim attiecīgi uzlabot Solvency 2 deleģētos aktus. Uh, Mums ir jārīkojas piesardzīgi un jāsaprot, ka jebkādas turpmākas izmaiņas ir labi jāpamato. Tāpat mēs labi apzināmies, ka ir bijušas traucējošas darbības, uzliekot pārāk lielu uzsvaru uz viena tipa investīcijām, kamēr citas, piemēram, attiecībā uz mājokli un maisaimniecību parādiem, var būt uh, līdzvērtīgi būtiskas priekšsēdētāji, es vēlētos, lai šis izpētes periods tiktu pagarināts un komisija varētu sniegt skaidrojumu par noteiktiem jautājumiem. Es ierosinātu, uh, es gan ierosinātu rīkoties uh, saulēcīgi un pieņemt šos aktus bez kavēšanās. Es ceru, ka mani kolēģi Ekonu komitejā varēs atrisināt uh, savas neskaidrības un cerams, ka mums izdosies pieņemt uh, grozītos aktus izpētes perioda beigās. Priekšsēdētāji, es noslēgumā gribētu uzdot uh, jautājumu kolēģiem no komisijas un EJOPA. Uh, Kad mēs strādājam pie Solvency 2, un šis darbs aizņēma vismaz piecus gadus, mēs vienlaicīgi šajā parlamentā pieņēmām vairākus tiesību aktus par kredītreitingu aģentūrām, un šajos tiesību aktos bija norādīts, ka dalību valstu bankām un finanšu institūcijām nevajadzētu pārāk paļauties uz kredīti institūcijām, bet vienlaikus solvencija divi mēs iekļāvām atsauces uz kredīti reitingiem. Bet kolēģi šorīt eh, veiksmīgi ir izvairījušies pieminēt šo kredītreitingu jautājumu. Es gaidīju, ka viņi kaut ko par to teiks, taču viņiem eh, izdevās eh, savās prezentācijās izvairīties no šī jautājuma. Es gribēju jautāt, kā viņi eh, redz šī, šo tiesību aktu par kredītreitingu apvienošanu ar Solvency 2 tiesību aktiem. Thank you. Uh... Paldies. Es neredzu Silviju Gulāru. Tāpēc Mariza, Marizas Matiešas arī nav Svens Gigolds. Paldies, priekšsēdētāji. Ir patiešām apsveicami, ka šobrīd mums ir iespēja runāt par šo jautājumu, un e, es e, vēlos skaidru un gaiši izklāstīt argumentu. Ir svarīgi skaidri nodalīt noteikumus, kas atbalsta infrastruktūru un kapitāla pārējais perioda pagarinājumu. Ir argumenti par būtību un eh, ir arī neskaidrības par procesu. Runāsim skaidri. Kad es sāku uh, darbu pie šīs kapitāla pārējas, tas nebija nekas tāds, ko man, uh, ko kāds būtu aktīvi vēlējies. Un tagad eh, šis, eh, šī kapitāla pārēja tiek eh, paplašināta uz nekotētām un trešo valstu jomām. Un šobrīd šis jautājums aprobežojas tikai ar vērtspapīriem, kas ir kotēti biržā. taču ir jādomā par caurskatāmību, un šobrīd eh, šī kapitāla pārēja tiek eh, paplašināta. Tālāk runājot par kalibrāciju, kapitāla prasību samazināšana nav tikusi pienācīgi pamatota, tāpēc AJOPA Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju nav pie šī jautājuma strādājusi. Tā nav daļa no jūsu darba un tā nav tikus pieminēta arī jūsu prezentācijā. Tāpēc es vēlos priekšsēdētājiem jautāt, vai šī organizācija ir strādājusi pie šī jautājuma un tāpat arī, eh, kas notiek ar šo kapitāla pārējais pasākumu paplašināšanu. Eksperta grupa arī tikās, lai eh, runātu par eh, vēlamo, arī par investīciju infrastruktūru, un Francija šajā eksperta grupā ieradās ar veselu vēlmju sarakstu, taču Francijas vēlmes neatbalstīja neviena cita valsts, izņemot Itāliju godāto priekšsēdētāju. Apvienotā karaliste nebija labvēlīga, Vācija arī ne, taču komisija pati pēc saviem ieskatiem pievienoja šo aspektu deleģētajam aktam, un no procesa perspektīvas tas nav gluži tas, ko mēs vēlējāmies. Tāpēc, ja komisija rīkotos atbildīgi, tā svītrotu šo daļu, lai neapdraudētu to, kam piekrīt lielais vairākums un par ko ir panākts konsens uh, arī Ešlīs Foksas izpratnē. Uh, Kad mēs nonākam pie infrastruktūras, man ir jāteic, ka no mūsu skatu punkta mēs atbalstām to, ka apdrošināšanas sabiedrībām tiek dot stimulu ieguldīt ilgtspējīgā infrastruktūrā. Taču vienlaikus ir interesanti raudzīties uh, ka citas iesaistītās puses vērtē to, ko mm, Ajopa tagad mums prezentē. Raugoties no sistēmiskā skatījuma, viņi saka, ir vērts eh, ņemt vērā eh, ievērojamo sarežģītību sistēmai, kas ir balstīta uz vāji pamatotiem pieņēmumiem. Tāpēc šajā gadījumā mēs uzskatām, ka AIOPA ierosinātais modelis neatbilst uh, aktuāru piemērotajam modelim. Mēs vairāk vēlētos uzzināt par kalibrācijas kļūdām un to ietekmi šajā konsultāciju dokumentā, tāpat arī sistēmiskie riski, kas rodas no politiskā riska, arī eh, katastrofiskajiem riskiem vajadzētu būt atrunātiem konsultācijā. Un uh, infrastruktūras aktīvi var būt saistīti ar noteiktiem riskiem un arī ar citām aktīvu klasēm. Tātad eh, to rakstīja Eiropas eh, aktuāra asociācija. Vai jūs varētu komentēt eh, šo pēc būtības? jo konkrētā organizācija nav nekāds radikāls patērētāju lobbyis, bet drīzāk profesionāļu asociācija, kurai vajadzēs piemērot šos standartus. Vai jūs varētu komentēt viņu kritiku? Um, I have, uh... Un uh, Tagad ir pieteikušies runāt Danut Hubner un Pērvanša Bērēs. Man ir jautājums, kā pilsonei šajā sēžu zālē, kas nestrādā pie regulas, bet ņemot vērā Svena Gigalta tikko sacīto par pārejas periodu, gribētu komisijai lūgt lielāku skaidrojumu attiecībā uz uh, MVU jautājumu šajos deleģētajos saktos, jo es izprotu to, ka mazo un vidējo uh, uzņēmumu kapitāli netiek uzskaitīti. Un es uh, izprotu, ka tiek mazināti pamudinājumi investēt mazajos vidējos uzņēmumos. Kā un kā pēc jūsu prāts ir tik bīstami iekļaut MBU vai tikai eh, tas attiec uz MBU vai eh, ne uzskaitītajiem uzņēmumiem? Gribu saprast, kurš tad ir šo MVU loma un vai tie cietīs, ja, viņi, ja tie netiks iekļauti un kāds būs pārējais risks un kā jūs eh, domājat šo jautājumu izņemt pērvānšā. Um, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Tā kā man piekrīt um, lielā atbildībā kā bijušai ekonu priekšsēdētāji, es atceros sarunas par maksātspēju viens un. Uh, man bija tā privilēģija tās vadīt, un šīs sarunas bija ilgas un grūtas, un viens eh, no izaicinājumiem visā sarunu garumā bija risks, ka eh, pirmajā līmenī parādītos ļūsīs termiņa eh, risks, un atsevišķu dalībvalstu ietekmē tika pieņemta riska definīcija vienam gadam. Jūsu padomnieks arī piedalījās sarunās, viņš to ļoti labi atcerēsies. Un visā sarunu gaitā, tad, kad Eiropā, Eiropu pārņēma krīze, bija skaidri redzami riski, ko mēs uzņemamies šajā īstermiņā redzējumā. Tāpēc um, komisijas piedāvātais plāns, manuprāt, saskan ar gaidāmajām korekcijām. Esmu pārsteigta dzirdot, ka atsevišķi kolēģi atsaucas uz padomis nostājām, jo, manuprāt, mūsu komitejā mēs visi atbalstījām Junker plāna pamatus, un pilnīgi noteikti Eiropas Savienībai ir jāatrod līdzekļi, kā finansēt ilgatermiņa investīcijas, norādot, ka 315 miljārdi no Junker plāna ir tikai aicinājums vai signāls eh, tirgumu un tirgus dalībniekiem, un tad, kad mēs uzlūkojam tos tirgus dalībniekus, kuri ir vislabākajā pozīcijā, lai nodrošinātu privāto spēlētāju iesaistīšanos par labu ilgstermiņu investīcijām, tad mēs pavēršamies pret apdrošinātājiem. Un e, no šī viedokļa raugoties, manuprāt, komisijas piedāvātie deleģētais akts ir apsveicams, ka tas ir viens no elementiem, kurš palīdzētu īstenot to, ko komisārs Hills Uh, raksturo kā kapitāla tirgus savienību, un manuprāt, drīzāk ir steidzami jānosūta tirgiem šis uh, signāls par labu in, uh, ilgtermiņa investīcijām. Un, manuprāt, ja ir jāpauž kritika, tad tā ir jātiecina uz to faktu, ka šī infrastruktūra definīcija varbūt ir nepietiekama, nepilnīga, bet jebkurš pasākums, kurš kavētu šī deleģēta akta eh, spēkā stāšanos, manuprāt, ir pretrunā ar to, ko mēs nepārtraukti visu laiku aizstāvam mūsu komitejā. Un es apzinos mūsu iebildes tajā vai citā aspektā, ka mēs nebūtu saģēmuši pietiekām informācijas vai nebūtu netīgi būt uzklausīti, bet runājot par Eiropu, es neredzu nekādu iemeslu oponēt šim deleģētajam aktam. Un, gluži otrādi, vēlos uh, mudināt komisiju, lai tas stātos spēkā maksimāli drīz. Paldies! Un tagad varētu izteikties komisija un Eijopa uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies! Priekšsādātāji Gvaltierīna. Mēģināšu skatīt jautājumus eh, tādā kārtībā, kā tie tika uzdot, un pirmkārt atbildēt uz eh, referenta balca jautājumiem. Es vēlētos atkārtot komisijas paziņojumu un eh, norādīt labo gribu. Uh, optimāli sadarboties ar parlamentu un referentu, un attiecībā uz darbu nākotnē mēs ar prieku izmantosim agrīnas viedokļa apaņas iespējas un maksimāli ātri sniegt informāciju. Tik tiešām mēs visi zinām, ka šis deleģētais akts tika pabeigts vasaras laikā un tādējādi Tas izskaidro zināmo steigu, un mēs paužam nožēlu par to, ka nevarējām veltīt pietiekam daudz laika visām vizītēm, divpusējām konsultācijām ar referentu. Protams, nākotnē mēs darīsim visu, lai papildus normālajām konsultācijām, kas notika vasaras periodā, mēs varētu panākt to, lai process rit maksimāli raiti un glūdi. Atbildot eh, Foksa kunga jautājumam par attiecībām starp šo deleģēto aktu un regulēšanas un kalibrēšanas aģentūrām. Vēlos norādīt to, ka maksātspēja 2 tika pieņemta 2009. gadā, kas notika pirms eh, regulas pieņemšanas regulas CRA3, kas notika 2012. gada beigās. Un, protams, eh, kredītreitinga aģentūras aizliedz tik mehāniska paļaušanos uz eh, reitingiem. Un mēs esam pār šo apņemšanos eh, īstenošanu visur, kur tas ir iespējams. Taču aizliegums aizliedz tī, uz tīri mehānisku paļaušanos, un tāpēc, gatavojot deleģēto aktu un konsultējoties ar Eiropas tehniskā atbalsta dienestu, mēs vēlējāmies nodrošināt to, lai netiktu izveidot nekāda mehāniska paļaušanās uz kredītreitinga aģentūrām, un tāpēc arī atlases kritēriji ir tik strikti Protams, mēs ņemam vērā Fokskunga sacīto, bet šobrīd nav iespējams lietas grozīt deleģētā akta līmenī, jo, ja mēs to vēlotos darīt, tad tas jau skartu likumdošanas eh, elementus, kurus ir pieņēmuši līdz likumdevēju, un to varētu īstenot tikai ar iniciatīvu, kas tiktu uh, īstenots pirmajā līmenī. Un, protams, tā var būt daļa no vispārīgā pārskata, kas tiks īstenots 2018. gadā. Tālāk atbildot Gīgolda kunga sacītajam par equity transitional. Gīgolda kungs atsaucās uz uh, pieteikumiem no viena deput, vienas dalībvalsts puses, uh, kurus skatīja ekspertu grupa, un tik tiešām bija uh, vesela rinda eh, prasību un pieteikumu Lordam Hillam, uz kuriem netika rasta atbildi mūsu delģētajā aktā. Atbildi bija tā, ka, un tas tika apspriests ekspertu grupā, un dalībvalstis arī rieģēja ar pārskatīšanas ieteikumi, taču šis e, deleģētais akts neatiecas uz attiecīgās dalību valsts iesteikto pieteikumu. Un, jā, mēs attiec, runājam par konkrēto pasākumu, kas ir equity transitional, tad man ir jānorāda divas lietas. Pirmā no tām, ka šī iniciatīva tiek prezentēta attiecībā uz kapitāla tirgus savienības. Un ja mēs vēlamies izvairīties no happen, happen, so is... dezinvestīcijām, tad šis ir mērķis, kas ir paredzēts mūsu mērķu sasniegšanai, tas būtu paredzēts atbalstīt investīcijas MVU un pie, otrkārt tas ir tikai pārējais pasākums, kas ir attiecināms tikai uz tiem 2016 ieguldījumu samazināšanu, kas tiek īstenot līdz 16 gadam, un maksimālais eh, termiņš būtu 7 gadi, līdz ar to tas ir ļoti ierobežots pie īstenošanas pasākums, un tas nāk savienojumā ar kapitāla tirgus savienību, lai varētu atbalstīt investīcijas MVU, kā tu to arī pasvītroja eh, deputāti Hūbneri. Domāju, ka ar savu atbildi es palīdzu rast atbildu uz Hubneris kundz uzdoto jautājumu, lai mēs izvairītos no pēkšņas dezinvestīcijām, un tāpēc tiek uzskatīts, ka to vajadzētu attiecināt uz uh, neuzskaitītiem kapitāliem. MVU un citas inovatīvas kompānijas, kas precīzi atbilst eh, kapitāla tirgus savienībā um, uzskaitītajām kompānijām ir, eh, ir ņemt vērā un grozījumi tiek ieviesti ar skaidru MVU perspektīvu un balstīti uz jautājumiem, kas neatiec tikai uz uh, listētajiem, uzskaitītajiem uzņēmumiem. Paldies, vai Ejop vēlētos kaut ko piebilst? Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos atbildēt uz jautājumu, ko uzdeva Foksa kungs un arī uz Gīgolda kunga uzdotajiem jautājumiem. Uh, Runājot par Foksa kunga jautājumu par iekšējo reitingu, komisija jau atbildēja, es tikai izklāstīšu IOPA skatījumu. Protams, IOPA arī apzinās solvencija divi prasības samazināt paļaušanos uz reitingiem, un, protams, mēs apzināmies, ka gan uzņēmumiem, gan infrastruktūras eh, projektiem izmaksas, eh, lai iegūtu šo ārējo reitingu, var būt ievērojams. Tāpēc JOPA eh, rekomendācija, kas ir arī pienācīgi izklāstīta, mm, ļauj projektiem veikt kalibrācijas procesu, neiegūstot kredītreitingu aģentūras vērtējumu iespēja ir izveidota, un es ceru, ka tas kaut kādā mērā atbild uz jūsu jautājumu, Foksa kungs. Runājot par to, ko jautāja Gīgolda kungs par kapitāla pārejas noteikumiem, jeb to, ko viņš sauca par jautājumu pēc būtības. Protams, Jopas saikne ar šiem pārejas noteikumiem ir saistīta ar tehniska standarta īstenošanu, kas ietver uh, Uh, veidnes, jeb templētus un procedūras. Un te mēs runājam par to, kas uh, notiks ar kapitālu, kas datēts ar laiku pirms 2016. gada. Un tālāk runājot par šo Eiropas aktuāru asociācijas skatījumu, viņa sākotnējais arguments par pieaugošo sarežģītību ir pareizs. Bet ja mēs eh, pievienojam vēl kādu aktīvu klauzulu sakotnējā formulā, tad, protams, sarežģītība pieaug. Kāpēc standarta formulā nevajadzētu būt pārāk sadrumstalotiem? Nu, tāpēc, ka tādā veidā ievērojami pieauga sarežģītība. Neraugoties uz sarežģītību, kas patiešām tāda arī ir, runājot par aktīvu uh, atsevišķu klašu izveidošanu un infrastruktūru. Es uzskatu, ka aktuāru padoms ir ļoti labs, runājot par infrastruktūras parādiem, ir lielāka atveseļošanās, lielāka atveseļošanās rādītāja šādu tipu parādiem nekā korporatīvajiem parādiem kā tādiem. Tāpat Uh, pastāv liecības tam, ka kapitāls noteiktā infrastruktūrā funkcionē labāk nekā kapitāls kopumā. Un ja mēs runājam par zemākām kapitāla prasībām infrastruktūras projektiem, tad uh, tam ir jānāk roku rokā ar noturīgām risku pārvaldības prasībām. Paldies! Paldies! Es domāju, ka šī ir bijusi ļoti noderīga un vajadzīga diskusija. Tas, ko mēs pārunājām, skaidri liecina par vajadzību pēc turpmākām diskusijām un precizējumiem gan komisijas, gan arī pārējās sarunvedēja komandas vidū. Tāpēc vai arī mēs ņemam vērā šo lūgumu pēc uh, termiņa pagarinājuma, turpmāko dienu laikā mēs uh, varētu sarīkot tikšanos starp komisiju un sarunvedēju komandu, un cerams, ka šajā tikšanās reizē varētu tikt sniegti visi nepieciešamie precizējumi, nevis tikai par konkrētā tiesību akta saturu, bet arī par procesu un turpmāk veicamajiem soļiem, uh, kas, manuprāt, ir uh, tieši tie elementi, kas sagādā vislielākās bāžas. Un, ja šis uh, skaidrošanas un precizēšanas darbs noritēs veiksmīgi, tad parlaments varētu apsvērt vai atkārtot apsvērt savus procedurālos pasākumus. Par to mēs vienojamies ar referentu, un paldies, ka bijāt klāt, un Gaidīsim mūsu nākamo tikšanos. Paldies! Tagad būs pārtraukums piecas līdz desmit minūtes, eh, pirms sāksim balsot.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

Dear colleagues, may I ask you to take... Ko tā te kolēģi lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varētu sākt balsošanu. Un vispirmām kārtām izmēģinājuma balsojums. Tātad izmēģinām balsošanu. Still a number of colleagues to vote. Kolēģi, nobalsojiet vēl, vēl, vēl nav visi nobalsojuši. Lūdzu, pārbaudiet, vai viss darbojas. Vēl diviem jānobalso. Nu, labi. Nē, nav jau obligātā kārtā to visu darīt, protams. Beidzam testošanu un sākam balsošanu. Pirmām kārtām mandāta lai, laika pagarināšana Eiropas Banku varas iestādēji Andrēs Enrijas birojiem. Tas ir aizklāts balsojums un balsosim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Approved 40. 41 par, 4 pret 7 atturējās, apstiprināts. Paldies Endrijs kungam. Tālāk. Tālāk balsosim par EIOPA priekšādētāju pilnvarlaiku pagarināšanu. Arī jāsklāt balsojums un elektronisku lūdzu. Audis Klaus. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Bernardīno. Tālāk, tāpat arī mandāta laika pagarnošana, esmu priekšsādātājiem aizklāt balsojums elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Mejoru kungu. Pārējam tālāk pie mutiskā jautājuma. Mutiskā jautājuma projekta par Eiropas ekonomikas monetārās komitejas pabeigšanu. Pirmais punkts, um, sākotnēs teksts par, pret, atturs pieņemts, A kompromiss par, pret, atturs pieņemts, trešais punkts, oriģinālais teksts par, pret, atturs pieņemts, ceturtais pāns, sākotnēs teksts par, pret atturs pieņemts. Piektais pants sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. Balsojums par tekstu grozītā variantā, gala balsojums par pret atturs pieņemts. Tālāk par rezolūcijas projektu par ekonomikas un monetārās savienības pabeigšana, B kompromiss pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Mutiskais grozījums no FDD grupas par, pret, atturas noraidīts. 20. grozījums atsaukts C kompromiss pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, mutiskais grozījums, otrais punkts A par pret atturas noraidīts, D kompromiss par pret atturas pieņemts, 28. grozījums par pret pret atturs noraidīts, 29. par pret atturs noraidīts, 30. par pret atturs noraidīts, 41. par pret at, atcerēmais atsaukts, nav atsaukts. Visi atsaukti. Tas nebija mans sarakstā pārējiem pie 64. grozījuma par pret. Nav tomēr atsaukts. Arī 43. ir atsaukts. Nē, nu tas viss atkarīgs no politiskajām grupām. Un tātad 64. nav atsaukts, balsosim par to par, pret, atturs, noraidīts, e kompromiss par, pret atturs pieņemts. F kompromiss par pret atturs pieņemts. 75. grozījums par pret atturs noraidīts. 78. par pret atturs noraidīts. Tālāk pārim pie 94. par pret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 atturs noraidīts. H kompromiss par pret atturs pieņemts. 111. grozījums. 113. par pret atturs noraidīts. I kompromiss par pret atturs noraidīts. 123. par pret atturs noraidīts. Tālāk sākotnējais teksts pirmajā ievilkumā par pret atturs nu, pieņemts. Blokā varbūt par visiem ievilkumiem līdz pat astotajam ievilkumam, ja? Paldies par pret atturs pieņemts. Tālāk blokā par 9, 10 un 11. Nē, nevar blokā. Labi, nu tad 9. ievilkums par pret atturs pieņemts, 10. par pret atturs pieņemts, 11. ievilkums par pret atturs pieņemts, 12, 14. par pret atturs pieņemts, 15. par pret atturs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 Astotais grozījums par pret atturs norādīts. Devītais grozījums nu, atsaukts. Desmitais nav atsaukts par pret atturs norādīts. Sākotnējais teksts B apsvērumā par pret atturs pieņemts. BA ap par pret atturs noraidīts. C apsvērums sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. Un tagad balsosim par tekstu grozītā versijā par elektronisku. Elektroniski balsosim. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 40 pār 14 pret. Rezolūcija pieņemta. Un tā tad. Tālāk. Nīdermajer ziņojums. Dotsas Nīdermajer ziņojums 212. par pret atturs noraidīts. 213 par pret atturs noraidīts, 214 par pret atturs noraidīts, 215. par pret atturs noraidīts, 216. par pret atturs noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts. 217. par pret atturs noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts, 218. par pret atturs noraidīts, sākotnējais teksts par, pret, atturs, pieņemts. 219. par, pret, atturs, noraidīts, sākotnējais teksts par, pret, atturs, pieņemts. Ievilkums 1, sākotnējais teksts, varbūt blokā par visiem ievilkumiem līdz, ap, līdz apakškategorijai 1 par, pret, atturs pieņemts. Tālāk kompromiss par A apsvērumu par pret atturs pieņemts. Kompromiss par B apsvērumu par pret atturs pieņemts. Astotais grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. C apsvērumu kompromiss par divās daļās. Pirmā daļa. Par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa. Par, pret, atturs, pieņemts. 17. grozījums par pret atturs noraidīts. Par 17. pārbaudīsim elektroniski to. Beidzam balsot. 18. par pret atturs Pārbaudīsim elektroniski arī 18. Noraidīts. 19. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Sākotnējais teksts par. Pret. Atturs. Pieņemts. E apsvaram kompromiss divās daļās, pirmā daļa par, pret, atturs pieņemts, otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. 24. grozījums un 25. kopā identiski par, pret. Nu, tomēr jāpārbauda elektroniski. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Vēl trīs kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. EA apsvērumu kompromiss par, pret, atturs pieņemts, 30. grozījums par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. 30. 3-0. Beidzam balstot. Norādīts. 31. par. Pret. Atturs norādīts. Sākotnēs teksts par. Pret. Atturs pieņemts. 32. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 34. par. Pret. Atturs. Pieņemts. G apsvērumu kompromiss par. Pret. Atturs. Pieņemts. J apsvērumu kompromiss par pret atturs pieņemts. 41. grozījums par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Ah, ok. So, but, but vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. I apsvērums sākotnēs teksts par pret atturs pieņemts. 42. grozījums par pret atturs norādīts. J apsvērums par pret atturs pieņemts. Kompromiss apsvērums K pa daļām. Pirmā daļa. Tātad divās daļās. Pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. L e apsvēruma kompromiss par pret atturas pieņemts. M apsvērums kompromiss pirmā daļa, nevienā vienā daļā par pret. Celiet rokas pret atturas pieņemts. N apsvērums par pret atturas pieņemts. 58. grozījums par pret atturas pieņemts. O apsvērums Vienā daļā, vienā daļā, divās daļās. Pirmā daļa kompromisā O par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, P apsvērums par, pret, atturas pieņemts, itre 22 par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Itra 22. Beidzam balsot. Noraidīts. Q apsvērums par divās daļās. Par, pret, atturs pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs pieņemts. Apsvēruma R kompromisa grozījumu. Nesa viņa saturtais par, pret, atturs pieņemts. R apsvērumu kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. S apsvērums sākotnēs teiks par pret atturas pieņemts. Kompromiss SA par pret atturas pieņemts. Kompromiss T par, ne, virkne daļu, ārkārtīgi daudz daļu. Pirmam kārtām zaļo mutiskais grozījums. Par pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsojums pa daļām. Pirmo daļu pieprasījuši zaļie, par pirmo par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Tālāk EKR astoņās daļās. Labi, pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Bet vispār bija ļoti skaidrs tas viss.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 par pret atturas pieņemts, 8. daļa par pret atturas pieņemts. 86. par pret pārbaudīsim elektroniski 88 grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais grozījums par pret. Hm. Pārbaudīsim elektroniski simto. Beidzam balsot. Noraidīts. 101. Nē, vispirms ir sākotnējais teksts, saka priekšsēdētājs. Sākotnējais teksts par pret Nē, šeit nav skaidrs. Nē, mums nav oriģinālā teksta, saka priekšsēdētājs. 101. grozījums par. Šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 120. Otrais par. Pret. Pārbaudām 122. Beidzam balsot. Pieņemts. 126. ar mutisko grozījumu, ko izsnieguši zaļo. Mutiskais grozījums par, pret, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad grozījums pats par pret pārbaudām grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk kompromisu divās daļās. Pirmā daļa pār pretaturs pieņemts, otrā daļa par pretaturs pieņemts, trešā daļa pār pretaturs pieņemts, ceturtā daļa par pretaturs pieņemts. Kompromiss V, kurš ir lapusē tā var atšķirties, bet divās daļās V, pirmā daļa par pretaturs pieņemts, otrā daļa par pretaturs pieņemts Tālāk 178. grozījums ar mutisko grozījumu, ko iesniegusi Alde. Vispirms mutiskais grozījums par pret atturas noraidīts. Grozījuma teksts par pret noraidīts izskatās, tomēr pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 200. Par. Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums dubult V par. Pret atturas pieņemts. Apsvērums X par pret atturas pieņemts. Kompromiss A1 divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret pret atturas pieņemts 220. Pārbaudām otro daļu. Sākam balsot. Atvainojiet, man likās, ka jūs eh, balsojāt par. A... Otrā daļa kompromisa grozījumam A1. I hear in my voting that. Um, but that was the A1, it's just one. Okay, this okay one. sorry. So there was... Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, otrā daļas nav, jo tā ir atsaukta, bet tas nebija rakstīts manā balsošanas sarakstā. Kompromiss ir pieņemts. Tālāk 220. grozījums par pret Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 222. Par, pret, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 224. par, pret, pārbaudām, 224, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 226 par, pret, Pārbaudām, sākam balsot. Vēl visi nav nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 2, 3, 2 par pret atturas Noraidīts. Pārbaudām. 2, 3, 2. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss A2 par pret atturas pieņemts. A3 par pret atturas pieņemts. 257. ar jauno motisko grozījumu no tautas partijas. Tas ir sociāla demokrātu grozījums un tautas partijas mutisks grozījums. Nē, tas ir kopīgs par, pret, atturas, pieņemts 259 par pret atturas pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts. A4 par pret atturas pieņemts. 282 par pret atturas pieņemts, 284 par pret atturas. Manuprāt, noraidīts pārbaudām. Beidzam balsot. Noraidīts 285 par pret atturas Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. A5 par, pret, atturas pieņemts, A6 par, pret, atturas pieņemts, 294 par, pret, atturas pieņemts pārbaudām 294. sākam balsot. Vēl trīs nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. A, septiņi četrās daļās. Pirmā daļa. Pār pret saturas. E, pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, trešā daļa pār pret atturas pieņemts, ceturtā daļa pār pret atturas pieņemts. 298. par pret atturas pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 303 par, pret atturas pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, jābalso ir vēlreiz. do not close immediately. Still uh, six colleagues to vote now. Vēl seši nav nobalsojuši. Turpinām balsot. Beidzām balsot. Noraidīts. Ar vienādu balsu skaitu. 2, 312 eh, par. Pret Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 313 pār pret atturas 314 pār pret atturas, no 393 pār pret atturas noraidīts. 418 e, par pret atturas. Pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Virsraksts 1, apakšvirsraksts 9, mutisks grozījums no zaļajiem un goja par pret. Manuprāt, noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss B1 par pretaturas pieņemts, 321. par pretaturas noraidīts, kompromiss B2. Ne, vispirms itre par pret pārbaudām itre 24. sākam balsot. Beidzam balsot, itra 24, noraidīts. Kompromiss B2, pirmā daļa par, pret apturas, pieņemts, otrā daļa par, pret apturas, pieņemts, 351 par, pret apturas, noraidīts, kompromiss B3 par, pret apturas, pieņemts, kompromiss B4 par, pret apturas, pieņemts, kompromiss B5 par pret atturas pieņemts, 369 par pret atturas e, noraidīts, pārbaudām elektroniski, beidzam balsot. sākotnējais teksts par. Šeit ir jāpārbauda, jo neviens neceļ rokas. Orģinālais eh, teksts virsraksts 2 apakš virsraksts 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Orģinālais teksts virsraksts 2 ievaddaļā par pretatturas pieņemts. Nākošais par pret atturas pieņemts kompromiss C1 par pret atturas pieņemts C2 par pret atturas pieņemts C3 par pret atturas pieņemts tālāk 391 par pret atturas pārbaudām 391 sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss C4 par pretaturas pieņemts. Grozījums 401 pār pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts pār pret atturas pieņemts. Grozījums 402 pār pret atturas pieņemts pārbaudām 402. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un tik tiešām tā ir sākotnējā grupu konfigurācija. Tālāk 403 par pret atturas noraidīts, sākotnējs teksts par pret atturas pieņemts, kompromiss T7 par pret atturas pieņemts, grozījums 412 par pret pārbaudām 412, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. Sākotnējais teksts blokā ir četri balsojumi oriģināliem tekstam pār pretaturas pieņemts. Grozījums 413 par pretaturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pretaturas pieņemts 414 par pret. Līdz ar 415 par pretaturas noraidīts, sākotējs teksts par pretaturas pieņemts, kompromiss C9 par pretaturas pieņemts, C10 par pretaturas pieņemts, D1 par pretaturas pieņemts, 428 par pret pārbaudām 428. 28. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 429. par pret atturas pārbaudām. Viens no zaļajiem ir par daudz, vēl aizvien viens ir par daudz. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. itre par, pret, apturas, pārbaudām. Itra 26. Beidzam balsot. Noraidīts. Itra 28 par pret atturas noraidīts. Un tagad, vai jūs vēlējāties pārbaudīt? Tagad grozītais teksts Elektroniskas balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār 3 pret 10 atturās apsveicam referentus. Okay, sorry, there was a... Atvainojiet, mums eh, šeit radās eh, tehniski rakstura problēmas, bet tagad mēs varam balsot par Balts kunga ziņojumu eh, ES finanšu pakalpojumu regulējumu izvērtēšanu, A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, kompromiss AA, kas par pret atturas noraidīts, mēs pārējam pie 30. grozījuma, kas par pret. Mums ir jābalso par 30. par pret atturas noraidīts, 32 par pret atturas noraidīts, kompromiss AB par pret atturas noraidīts, grozījums 31 par pret atturas noraidīts, 153 par pret atturas noraidīts 154 par pret atturas noraidīts 34 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski sākam balsot. Bautīs. Beidzam. Neatvainojiet, divi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. Četrdesmit piektais grozījums par Nē, man tiek teikts, ka viss ir pareizi, tātad kas par, pret, atturas,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 atturas pieņemts, kompromiss I par pret atturas pieņemts, kompromiss J par pret atturas pieņemts, kompromiss L par pret atturas pieņemts, kompromiss M par neatvainot ir mutiskais grozījums no referenta kur ir eh, norādīts, ka pieņem zināšanai, kas par pret atturas pieņemts, N kompromiss par pret atturas pieņemts, 163 par pret. Atvainojiet, es neredzēju rokas. N. Par to mēs jau nobalsojām. Tagad balsojam par 163, kas par pret Pārbaudīsim elektroniski 163. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 164, kas par pret atturas pieņemts. 165 par pret atturas pieņemts. 166 par pret. Pārbaudīsim elektroniski 168, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss O ar mutisko grozījumu no zaļajiem, kas par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss P ar mutisko grozījumu no Gīgolda kunga. Mutiskais grozījums pār pret atturas norēdīts. Un tagad balsosim par sākotnējo tekstu pār pret atturas pieņemts. Kompromiss Q ar mutisko grozījumu no zaļajiem Vispirms mutiskais grozījums pār pret atturas noraidīts, tad sākotnējais teksts pār pret atturas pieņemts. Kompromiss R pār pret atturas pieņemts, kompromiss S pār pret atturas pieņemts, kompromiss T pār pret atturas pieņemts, kompromiss U ar balsojumu pa daļām pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts kompromiss V par pret atturas. Pieņemts kompromiss dubult V par pret atturas. Pieņemts grozījums 230 eh, pār, pret, atturas, pieņemts, grozījums 237 pār, pret, atturas,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 pret atturas pieņemts. Kompromiss A, D ar mutisko grozījumu no Svena Gīgolda, vispirms par mutisko grozījumu par pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts, kompromiss AE par pret atturas pieņemts, grozījums 291 par pret atturas noraidīts, kompromiss AF e par pret atturas pieņemts, kompromiss AG par pret atturas pieņemts, kompromiss AH par pret atturas pieņemts, kompromiss AI par pret atturas pieņemts, grozījums 4, 231. 431 pār pret atturas, pieņemts kompromiss AJ pār pret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 33. sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Grozījums 3, 360 līdz 362, kas par pret. Pārbaudīsim elektroniski par šiem trim vienādajiem grozījumiem, sākam balsot. Šķiet, ka balsojums ir beidzies un pieņemti. Tātad mums nav jābalso par oriģinālo tekstu. AP kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 36. punkts par, pret, atturas, pieņemts. AQ par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss AR par, pret, atturas, pieņemts. 30. 377. par pret atturas pieņemts. Kompromiss AS par pret atturas pieņemts. Kompromiss AT par pret atturas pieņemts. Kompromiss AU pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss AV par pret atturas pieņemts. Grozījums 419. par pret. Pārbaudīsim elektroniski 419. sākam balsot. Četri kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts sākotnējais teksts, 44. punkts par pret atturas pieņemts, 45. par pret atturas pieņemts, ievilkums 1 par pret atturas pieņemts, grozījums 1 par pret atturas pieņemts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, ievilkums 2 līdz 14 sākotnējā tekstā par pret atturas pieņemts, Grozījums 3 un 4 vienādi par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Grozījums 5 par pret pārbaudīsim elektroniski piekto grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot ir pieņemts. Kompromiss A dubult V. Pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss AX par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss AY par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss AZ par pret atturas. Pieņemts Tagad balsojam par tekstu ar grozījumiem. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 48 pār 5 pret 5 atturas. Apsveicam referentu. Okay, now we go to... Uh, Paldies. Tagad pāriesim pie nākamā ziņojuma. Which one do we use? Pisa, Mosca. Okay. We vote. Uh... Tātad balsosim par ieteikumu attiecībā uz tīza A kompromisu balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Tātad otrā daļa par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par pret atturas pieņemts. Kompromiss B Vispirms balsosim par mutisko grozījumu. Kompromisam B, kas par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par tekstu divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 23. grozījums par, pret, atturas, norādīts 25. par, pret, pārbaudīsim elektroniski 25. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. C kompromiss par, pret, atturas, pieņemts D kompromiss par pret atturas. Pieņemts kompromiss E. Vispirms mutiskais grozījums no zaļajiem par pret atturas. Norēdīts teksts sākotnējā versijā par pret atturas. Pieņemts kompromiss F divās daļās pirmā daļa par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas. Pieņemts kompromiss G par pret atturas pieņemts, kompromiss H pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, kompromiss Atvainojiet, grozījums 61 par pret atturas noraidīts, 65 par pret Pārbaudīsim elektroniski 65. To sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. I kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. Kompromiss J par, pret, atturas. Pieņemts grozījums 70 par pret atturas pieņemts, 73 par pret atturas norēdīts. Balsojam par teksta galīgo versiju. Personālais balsojums sākam balsot. Okay. Electronic. Ah, because it's opinion. Yeah. Yeah, the opinion. But Okay, vote is closed. Beidzam balsot. 38 pār 14 pret 6 atturas. Apsveicam referentu. Un tagad pārējām pie atzinuma projekta no Renātas Soru virzību uz digitālā vienotā tirgus aktu. Kompromiss A pirmā daļa, kas pār, pret atturas pieņemts, otrā daļa par, pret pārbaudīsim. Elektroniski balsojam par otro daļu A kompromisam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Septītais grozījums, kas par pret atturas. Pieņemts. Astotais par pret atturas. Norādīts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Kompromiss C. Vispirms balsojam par mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Balsojam par kompromisu, kas par pret atturas pieņemts. 24. grozījums pār pret atturas pieņemts, 25. pār pret pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 26. par, pret, atturas, pieņemts. 27. par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, noraidīts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. D kompromiss pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, Pārbaudīsim elektroniski otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 37 par pret atturas. Pieņemts 40. par pret atturas. Pieņemts 41. par pret atturas. Pieņemts 43. par pret atturas atturas pieņemts, 44. par pret pārbaudīsim elektroniski 44. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss E pirmā daļa, kas par pret atturas. Pieņemts otrā daļa par pret atturas, pieņemts trešā daļa. Pārbaudīsim elektroniski otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts, kompromiss, F, kas par, pret, atturas pieņemts. 64. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 65. kas par pret atturas pieņemts. 66. kas par pret pārbaudīsim elektroniski 68. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss G par, pret, atturas, pieņemts. 88. par, pret, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balsts pārsvaru 89. par. Pret. Atvainojiet, es neredzu, ka jūs celt rokas, pārbaudīsim elektroniski 89. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. par, pret, atturas. Pieņemts 91. par, pret, Pārbaudīsim elektroniski 91. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 92. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 95. par, pret, atturas. Noraidīts 96. par, pret, atturas. Pieņemts. Kompromiss H par, pret, atturas. Pieņemts. Kompromiss I pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 42. Kas par? Pret. 42. Balsojam elektroniski. Jā, ir pieņemts 106. kas par pret atturas, pieņemts 107. par pret atturas, pieņemts 108. par pret atturas, pieņemts 109. par pret atturas, pieņemts 110. par pret atturas, pieņemts 111. par pret atturas, pieņemts 112. par pret atturas, pieņemts 113. par pret atturas pieņemts, 116. par pret atturas pieņemts, 117. par pret atturas pieņemts, 118. par pret atturas pieņemts, 120. par pret pārbaudīsim elektroniski 120. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 121. par, pret, atturas, noraidīts. 122. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski, neesmu drošs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss pārsvaru. 123 pār, pret, atturas. Pieņemts. 124 pār, pret, atturas. Pieņemts. Un balsojam pār tekstu kopumā ar grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 49 pār 8 pret 2 atturas. Teksts ir pieņemts. Apsveikumi referentam. Ok, now we. Lieliski. Tālāk papadi mūsu ziņojums. With small changes. Okay, but this I have the, my group, so I yes. prefer to follow this in case okay, you, you, yeah. Okay, we vote the... Lieliski, tātad atzinumu projekts par Eiropas Investīciju bankas gada ziņojumu attiecībā uz 2014. gadu. Referents Dmitrijs Papadimuls sā kompromiss par pret atturs pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturs norādīts, B kompromiss pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts, C kompromiss pirmā daļa par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret. Pārbaudīsim elektroniski otro C kompromisa daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums par, pret, atturs noraidīts. D kompromiss par, ar mutisko grozījumu. Nē? Diviem mutiskajiem grozījumiem. Pirmais mutiskais grozījums par, pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 29, 2, otrais mutiskais grozījums par, pret. Īsti neredz vairs pārbaudīsim elektroniski arī šo. Domāju, ka norādīts, bet nu nevar zināt. Jā, skaidri norādīts, beidzam balsot. 24 pret 29. Tālāk par kompromisu kā tādu. Par kompromisu kopumā D kompromiss par pret atturas pieņemts. 35. grozījums par pret atturas noraidīts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturs. Nu, neredzu īsti. Pārbaudīsim elektronisku otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts trešā daļa par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski arī trešo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 45. grozījums par. Pret. Pārbaudīsim 45. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47 par. Pret. Atturs. Pieņemts. 48 par pret atturs pieņemts. Kur jūs vēlaties pārbaudīt? 47. Labi. 47. tādā gadījumā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48 ir pieņemts. 49 par pret atturas pieņemts. Sesonais noradīts, 51. par pret atturas pieņemts, 52. par pret. Neredzu valde. Pārbaudīsim 52. elektroniski. Sākam balsot. Ah, pieņemts tomēr. Beidzam balsot. Pieņemts. F kompromiss trijās daļās. Pirmā daļa par pret atturas. Vajadzētu būt noraidītam. Nu, kā redzēt, gaismiņas tas man nedaudz samulsināja. Nu, tīri psiholoģiski. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Par pirmo kompromisu daļu par beidzam balsot. Noraidīt. Par otro daļu par pret atturas. Noraidīt. Trešā daļa par pret atturas. Pieņemt. G kompromiss piecās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret. Vai liberāļi ir par vai pret? Par trešo daļu. Labi, pārbaudīsim trešo daļu elektroniski. Tas būs ātrāk. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad jūs bijat pret. Ceturtā daļa par. Pret. Atturas pie, noraidīta, piektā daļa par pret atturas pieņemts. 63. grozījums par pret atturas noraidīts, 65 par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim 65. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, tieši tā kā jau domāju.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 atturs noraidīts, 76. par pret atturs noraidīts, 77. par pret atturs noraidīts, 78. par pret atturs noraidīts, 79. par pret atturs noraidīts. H kompromiss piecās daļās. Ne? Ne? Pirms tam par mutisko grozījumu. Otraskais grozījums, sociāldemokrāti par pretaturs pieņemts. Tagad par pirmo daļu par pretaturs pieņemts, otrā daļa par pretaturs norādīts, trešā daļa par pretaturs pieņemts, ceturtā daļa par pretaturs pieņemts, piektā daļa par pretaturs pieņemts. 9. 90. grozījums par pret atturas noraidīts. I kompromiss trijās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts, ot, trešā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski trešo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Simtais grozījums par. Pret. Pārbaudīsim simto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 107. par. Pret. Atturs pieņemts. Pārbaudīsim 107. Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 108. par pret atturs noraidīts. 109. par pret atturs noraidīts. 110. par pret atturas. FDD atturas. Noraidīts. 111. par. Nā, tas ir atsaukts. Līdz ar to jē kompromiss par pret atturas pieņemts. Kā kompromiss pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturs noraidīts, ceturtā daļa par pret atturs pieņemts, 105. par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski, 105. sākam balsot, šķiet, ka noraidīts, bet nevar zināt. Vēl trim kolēģiem jānobalso. Beidzam balsot. Norēdīt. Jā. L kompromiss par, pret, atturs. Pieņems. M kompromiss piecās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturs. Pieņems. Otrā daļa par, pret, atturs. No, norādīts. Pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Ah, ECR par tad līdz ar to pieņemts. Pieņemts. Ceturtā daļa. Šitā bija trešā daļa? Nē, trešā daļa tagad. Par. Pret. Atturs pieņemts. Ceturtā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Piektā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. N kompromiss. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par pret atturs pieņemts. O kompromiss pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Trešā daļa par pret atturs. Pārbaudīsim elektronisku otro daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie gala balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot 48 par 5 pret 4 atturējās. Apsveicam referentu. Nu, es domāju, ka līdz ar to šķiet visa šī balsošanas daļa ir noslēgusies. Lielas paldies visiem! Domāju, ka apstiprinājumi virkni ļoti svarīgus dokumentus. Paldies!